Protokols un teksti, kas tika apstiprināti 5. oktobrī sēdē, ir uh, apstiprināti vai ir kādi vērojami iebildumi. Tādā gadījumā protokolu mēs uh, apstiprinam. Apvienotās karalīs.